Tunisijai. Un tagad es aicinu referenti uzstāties četras minūtes lūdzu, kundze. Pateicos visiem uh, kolēģiem, kuri ir ieguldījuši milzīgu darbu, lai pieņemtu to lēmumu, ko es ceru, mēs pieņemsim pēc brīža. Šis ir ļoti svarīgs brīdis Tunisijai un mūsu Mums ir jādara viss, lai Tunisiju atbalstītu. Visi zina šeit uh, plenārsēt zālē, ar kādiem milzīgiem izaicinājumiem pašlaik saskars Tunisija. Tie ir ekonomiski izaicinājumi milzīgas, bezdarbs, reģionālās attīstības milzīgas atšķirības, ekonomiskie izaicinājumi Mēs visi atceramies, kā arī Tunisijas kā ar terorisma atentāti, un tas pielika punktu tun, turismam, un turisms ir uh, uh, galvenā ekonomika. Es atvainojos, bet varbūt kolēģi varētu nedaudz uh, klusāk apspriesties, runājot tālāk par uh, drošības izaicinājumiem. Mēs atceramies arī Bardo muzejā atentātu, mēs atceramies. Uh, atentāts uz pilsētā. Mēs arī zinām, kas notiek uz Lībijas un Tunisijas robežas. Tunisijā ir 500 km gara robeža ar Lībiju. Lībija, kur ir totāli destabilizēta valsts. Uh, Tur ir džihādīsti, tur ir cilvēku tirdzniecība, narkotika tirdzniecība, un arī vēlos minēt ne tikai dro, par drošības, bet arī imigrācijas eh, izaicinājumu. Arī tūnisieši ir uzņēmuši vairākus eh, simts. Um, tūkstoši imigrantu no Lībijas, kas ir 8% no Tūnisijas iedzīvotāju skaita. Par spīd šiem milzīgajiem izaicinājumiem Tūnisija ir demokrātiska valsts demokrātiskā pārēja šajā valstī ir notikusi brīnišķīgi. Atcerēsimies, kā Nobel, priemijas, Nobel miera prēmija tiek piešķirta Tunisijas pilsoniskai sabiedrībai, lai iedrošinātu šo valsti uz turpināt uh, demokrātiskajā virzienā. Arī sarežģītajā laikā Tunisija cīnās un mums ir jāatbalsta šī uh, valsts. Tādēļ arī te mēs tagad runājām par 500 miljonu uh, palīdzības atbalsta plānu, plāns, kas veido Eiropu, daļu no Eiropas strateģiskās politiskās uh, vīzijas. Eiropas Savienība ir uh, atvērusi jaunu ne tikai tirzniecības, bet arī politisko partnerību ar Tunisiju, ar uh, olīveļas kvotām. Uh, Mēs arī palīdzam uh, to, Tunisijai un tagad runājam par šo mikrofonu finansiālo atbalstu 500 miljonu 15 gadiem. Nosacījumi ir, ka Tunisija īsteno reformas. Ceru, ka reformas būs atbilstīgas un kalpos attīstībai šajā valstī. Es ceru, ka šis ziņojums pēc brīža arī tiks atbalstīts. Aicinu komisiju arī pēc iespējas ātrāk pārskaitīt uh, finansiālos līdzekļus, jo tie Tunisijai ir ļoti vajadzīgi. Tālāk par šo mikrofinansiālo palīdzību. Daži uzskata, ka tas ir nu, tāds kā ziedojums. Nē, tas ir aizdevums Tunisijai, ko tā atmaksās. Un daži, dava, tagad daži vārdi par Tunisijas parādu, kas nepārtraukti pieaug. Uh, Un te es arī vēlētos minēt dažus elementus, un būtu prieks, ja komisija uzklausīt. Francija un Vācija lēma daļu no uh, šī parāda, 60 miljonu Francijas uh, par aizdevumi, um, 60 miljonu Vācijas aizdevumi ir pārvērsti investīcijās, un, un tas netiek vai skaidīts kā atmaksa no Tunisijas, un uzskat, ka tas ir ļoti labi. Uh, aicinu komisiju tad arī nākotnē eh, domāt šādā virzienā. Domāju, ka tas būtu daudz godīgāk attiecībā uz Tunisiju tās, eh, ko ir izdarījusi Francija un Vācija. Domāju, ka tas būtu jāpiedāvā arī eh, komisijai. Un, godējumie kolēģi, mēs, mums visiem ir jābūt blakus Tunisijai, mums ir jāpalīdz, mums ir jācīnās par mūsu Eiropu, mums ir nepieciešama Tunisija, kas ir stabila, kas ir labklājība un kas atrodas tuvu pie mums. Visiem paldies! Thank you, and... Uh, paldies! Un tagad Katainen kungs. Priekšsēdētāja kundze, godējumie deputāti, vispirms es gribētu pateikties eh, Desarnes kundzei un Inta komitejai par um, šo ļoti svarīgo un liederīgo darbu pie šī ziņojuma. Mēs zinām, ka mm, Tunisija ir milzīga ekonomiskie izaicinājumi, un tieši tāpēc arī komisija ir nākus klajā ar uh, savu uh, šo te priekšlikumu sniegt makrofinanciālo atbalstu. Tunisija e, ir arī terorisma draudz kopš 2015. gada, kas aktualizējies, un e, rezultātā ir dziedz arī turisms tas ir cies ļoti nopietni, un arī ārvalstu investīcijas ir strauji kritušās. Visi šie notikumi ir palielinājuši arī izaugsmes um, tempu un arī ārvalstu valūtas rezerves. Tas uh, nozīmē, ka situācija ir ārkārtīgi akūta un ir nepieciešama finansiālā palīdzība, lai šī valsts varētu stabilizēt uh, savu situāciju un arī nodrošināt Mm, politisko pārēju, kas aizsākās pavasarā, pavasarī 2011. gadā. Ir arī starptautiskie donori, kā vienmēr starptautiskais valūtas fonds, kas skaidri un gaiši pauduši savu vēlēšanos atbalstīt Tunisiju, gan tagad, gan arī tuvākajā nākotnē. Un komisija ar, arī ir gatava atbalstīt šo finansiālā atbalsta atjaunošanu, un mēs esam piedāvājuši uh, 500 miljonus um, eiro um, finanšu atbalsta, um, un tas papildina iepriekš piešķirto 300 miljonu summu. Un šī jaunā palīdzība, šis jaunais atbalsts, kas uh, vispār ir lielākā summa, kas jebkad ir piešķirta dienvidu kaimiņu valstīm un e, to arī mēs viņiem iedalīsim attiecīgās programmās divu gadu laikā. Un šo te palīdzību ir jāskata arī uz būtiskā progresa fona, ko ir veikusi Tunisija pēdējo e, gadu laikā, lai nonāktu pie pilnvērtīgas demokrātiskas situācijas, neraugoties uz to, ka situācija reģionā ir ļoti smaga. Jaunā finansiāla atbalsta darbība būs saistīta ar noteiktu nosacījumu ievērošanu un tiešām uh, Tunisijai ir arī jāīsteno jauno eh, SVF programmu, arī jāstrādā mm, saskaņā ar noteikumiem, kas ir regulēti sapratnes memorandā. Tad eh, vēl ir arī tādas politiskās jomas kā publisko finanšu pārvaldība, fiskālās reformas, arī mm, sociālo jautājumu mm, risināšana, darba eh, reformas, arī atbalsts turismu sektorā tirzniecība un investīcijas. Es vēl gribēju pasvītrot, ka ļoti būtiski ir, ir līgoties saulēcīgi. Tunisijai ir nepieciešama makrofinansālā palīdzība, lai uh, maksātu un sektu savas vajadzības 16. un 17. gadā. Tāpēc arī ātra šī priekšlikuma pieņemšana koplēmuma procedūrā, ievērojot parasto procedūru, ir ļoti svarīga. Esmu ļoti apmierināts ka Inta komiteja ir apstiprinājusi komisijas priekšlikumu bez eh, liekas kavēšanās. Un esmu priecīgs arī, ka padome vēstulē Koreperam ir arī rakstījis savu gatavību apstiprināt šo priekšlikumu bez liekiem komentāriem, bet eh, tas ir arī saistīts ar balsojumu rezultātu šodien plenārsēdē. Paldies par uzmanību, un es gaidu ļoti interesants debats par šo jautājumu. Paldies, komisār kungs, un tagad es. Došu vārdu runātājiem. Pusotras minūtes runās Čīku kungs. Grazie, grazie, prezidente. Ma, jo... Paldies, priekšsēdētāji. EPP, Tautas partijas grupas vārdā, es gribēju atbalstīt šādu procedūru un šo priekšlikumu kopumā. Es uzskatu, ka ir absolūti nepieciešams rīkoties šajā reģionā un ir jādara kaut kas eh, tāds, kas ļautu stabilizēt situāciju un ļaut attīstīt eh, šīs valsts. Un mūsu Eiropas instruments ir ļoti liederīgs, turklāt tas ir arī ļoti mērķtiecīgs, atbalsta demokrātiju un brīvību. Un ir absolūti nepieciešams eh, sniegt šo atbalstu, jo tas atbalstīs ne tikai šo te reģionu, bet arī Eiropu. Un atbalstīsim arī Eiropas centienus radīt stabilitāti kaimiņu valstīs. Mēs eh, bieži vilcinamies, mēs ļoti bieži neakcentējam pašu svarīgāko kādā jautājumā, tāpēc es ļoti atbalstu šī jautājuma virzību. Mēs uzskatām, ka mums ir jāatbalsta struktūrālās reformas Tunisijā, kas jau ir iesākts, bet ir nepieciešams daudz vairāk atbalsta. 500 miljoni eiro, protams, ir ļoti liela summa, tas noteikti palīdzēja šai valstī, bet Un arī šī valsts varēs progresēt, iet vajadzīgā virzienā, un tāpēc arī Tautas partijas grupa atbalsta šo priekšlikumu, un mēs neesam iesnieguši nevienu grozījumu, kas varētu apgrūtināt šī ziņojuma virzību. Tomēr mēs uzskatām, ka viss ir jādara saskaņā ar noteikumiem, un mēs arī uzskatām, ka šis jautājums ir steidzams, un tāpēc ir jāveic pasveikumi pēc iespējas ātrāk, un arī jādomā par citām valstīm līdzīgi. Paldies, divas minūtes, Morēla kungs. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Eh, kopš eh, Tunisija ir iesaistījusies demokrātiskās pārējas procesā, visi noteikti atcerēsies, ka svarīgus gadījumus un visos svarīgos gadījumos Eiropas parlaments paudzes ir savu solidaritāti gan tautai, gan valstī kopumā Tunisijai. Un runājot par brīvo tirsniecību, es gribēju vispirms pasvītrot jautājumus, kas ir asimetriski, un mums ir nepieciešama partnerība. Un mums arī ir bijusi iespēja debatēt uh, par uh, nulles tarifiem Tunisijas ekonomikā. Un šodien arī mēs to atceramies, kad runājam par makroekonomisko palīdzību. Sociāldemokrātija Gribu pasvītrot, ka šis jautājums jārisina steidzīgi, mēs nedrīkstam kavēties, un tāpēc mēs esam gatavi atbalstīt šo tekstu. Vēl gribētu uh, atgādināt dažas svarīgas lietas. Vispirms. Uh, Um, tad, kad mēs runājam, mums jāņem vērā, ka Tunisijai ir jābūt spējīgai veikt struktūra reformas. Es gribētu, lai komisija rīkotos ļoti viedi un elastīgi, jo mēs nevaram tāpat vien atbalstīt šo ekonomiku. Otrkārt, uh, par um, starptautisko valūtas fondu, uh, kas uh, sniedz šī, šo naudu, kas rada parādu. Ehm, šī problēma sasnāsies banālī periodā, un mums ir tagad viņiem ir jāba, jāmaksā procenti par parādu, kas ir radīts iepriekšā pārvaldes situācijā. Un jādomā arī par Eiropu, kā tas ietekmēs Eiropu. Ir arī lietas, kas ir jādara no Eiropas rakurs, lai šo problēmu norikulētu. Un ja mēs. Uh, gribam atbalstīt šo ārkārtas palīdzību, tad uh, tas mums uh, neliek šķēršļus uh, domāt ilgtermiņā, mums ir jārīkojas ilgspējīgi, un tāpēc arī mēs atbalstam šo tekstu kā sociāldemokrātu grupa. Paldies, Lūnis Kungs. Welcome. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Jāsaka, ka Eiropas Savienībai vairāk kā līdz šim ir jāpievērš uzmanība, kas notiek te, tepat uz vietas. Mums ir jāuzņems arī sava atbildības daļa. Un jāsaka, ka jā, Tunisijā veidojas šie pirmie demokrātijas iedīgļi. Un jāsaka, ka tas ir process, ko pavada kāpumi un kritumi, ir ekonomiskie izaicinājumi, aizvien vairāk eh, bezdarbnieku, it sevišķi jauniešu vidū, un Tunisija arī cieta no terorisma atentātiem. Eh, referente teica, ka Tunisija varētu eh, nu, spēlēt ļoti svarīgu lomu reģionā Eiropas Savienībai kā tāds uzticams un stabils partneris, tādēļ šajā sarežģītajā pārējais procesā mums valsts ir jāatbalsta. Un, protams, laba tirzniecības politika šeit ir ļoti nozīmīga. Jūs runājat par makrofinansiālo atbalstu, protams, tas varētu garantēt vairāk stabilitātes, bet nu nevajag vajag tādas bezierunu palīdzības sniegtu un, eh, protams, izaugsmu un darba vietas ir ļoti labi. Paldies! Paldies! Tālāk, eh, Leo Likums, ir minūte. Paldies! ir skaidrs, ka mums ir nepieciešams palīdzēt Tunisijas tautai. Mums ir eh, arī jāveicina atbildības sajūta, jāatbalsta arī arotbiedrības, politiskie spēki, kas palīdz pārējais procesā. Tā viss tas, kas palīdz uzlabot dzīvi šajā valstī. Tomēr um, mēs nevaram pakļaut šo palīdzību un saistīt to tikai ar SFF, um, jo tas viss um, samazinās suverenitāti. Mums ir jāpalīdz Tunisija un vairāk jāpalīdz uh, tiešām tautām dienvidos, uh, ir jābūt drošiem un. un eksistējošo parādu ir jāsasaldē, jāiesaldē un jā, jārada jauns darbvietas, jāveicina izaugsme, darbiet radīšana un ekoloģisko attīstību. Un mm, mēs arī nedrīkstam atlikt šo labumu, ko konfiscēs Benelī ģimenē, došanu Tunisijas tautai. Paldies, Žadokungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, konkurtējumie kolēģi. Mēs zinām, kāda ir eh, situācija, tā ir ārkārtīgi sarežģīta Tunizijā un tās kara, gan šo valsts, gan tās tautu. Uh, Mēs e, runājam par e, resursiem turismam, kas ir tieši nozara arī cietuši pēc terorisma atentātiem. E, mēs zinām arī izaugsmes problēmas, mēs zinām, ka ir noteikti jāveicina arī olīveļas eksports uz Eiropu. Mēs zinām visus šos delikātos un trauslos momentus, ko, kas saistās ar šo demokrātisko valsti jau piecu gadu garumā. Un šodien. Tunisija mm, nav lielāka par Angliju, bet uh, tur ir vairāk bēgļu nekā visā Eiropas Savienībā kopumā, un tāpēc uh, mums ir jāsargā šī demokrātijas gaisma, kas atrodas mūsu kaimiņos. Un uh, atbildot Tunisijas valdībai, mums noteikti ir jāsniedz šī makrofinanciālā palīdzība Tunisijai Un tāpat laika mēs zinām, ka 2012. gadā parlaments jau balsoja. Un mums ir atkal jāatgriežas pie šie īpatnējā Tunisijas parāda, kas ir radīts Benelī valdīšanas laikā. Mums noteikti ir jāatvieglo šī parādu nasta, kad mēs runājam par struktūra reformām, darbie kolēģi jums ir jāskatās uz šo valsti. Lūk, šī Tunisija ir ir valsts, eh, kurai mēs sniedzam šo atbalstu ar nosacījumiem, lai viņi varētu attīstīties. Un mums šodien ir jābūt ārkārtīgi elastīgiem. Mums ir jāatbalsta daudz vairāk Tunisiju. Un eh, mēs dodam miljardiem naudas eh, Turcijas valdībai, kur līdz demokrātijai vēl gaismas gadi, un mēs nevaram iedot vairāk. Um, tur nu, Tunisija, kur ir tiešām nepieciešams atbalstīt um, šo demokrātijas procesu, ņemot vērā kāda resursa tur ir. Tātad atbalstam Tunisiju. Es atvainojos, bet man jāķerā, jādod vārdu pie nākamā runātāja pastādo kungs vienu minūti. Grācie, prezident. Paldies, priekšētāji. Cienījamie kolēģi, mēs visi apzināmies, cik smaga situācija šobrīd ir Tunisijā. Mēs to jau esam dzirdējuši no kolēģiem, bezdarbs, bez, jauniešu bezdarbs, terorismu uzbrukumi, kas ir izpostījuši turismu nozara. Vairāk kā miljons uh, šīs valsts iedzīvotāji uh, ir no citām valstīm ieceļojuši, un mēs zinām, ka arī ēnu ekonomika rada liels grūtības, tādēļ 500 miljoni eiro netuvu nav pietiekami. Protams, mēs atbalstam šo programmu, bet uzskatām, ka ļoti svarīgi uh, lai cilvēktiesības un demokrātija tiktu stiprināta demokrātijā, tādēļ nav jādomā par taupību, ir jānodrošina īsts atbalsts, mums nav nepieciešami iesaldēti aizdevumi, mums ir jāpārveido parāds ieguldījumos, tas ir vienīgais veids, kā mēs varam nostiprināt demokrātiju, panākt ekonomisko stabilitāti un palīdzēt Tunisijas cilvēkiem izkļūt no lielas nabadzības. Paldies! Beigt, kungs, lūdzu. Politiskā nestabilitāte, teroristi uzbrukumi, ekonomiskā krīze, eh, turismu nozares sabrukums. Tunisijas situācija ir ļoti smaga, bet, protams, ir jāapsēst šis Tunisijas modelis kā ļoti demokrātisks. Es gan sevi neapsveicu ar šo soli, kas ir spērts. Tāpat nepriecājos par šo padziļināto brīvās tirniecības zonu, ko, ko, ka tas nenāk par labu ne Tunisijai, ne Eiropai. Makrofinansiālais atbalsts varētu palīdzēt Tunisijai ievērot tās pašas vērtības kā Eiropai bieži vien, ka tas rada lielāku problēmu nekā to atrisina. Un drīzāk būtu vairāk jāliek akcents uz sadarbību. Fontulis kungs pusotra minūte. Eiropas Savienība ir iegrimusi dziļā krīzē. Miljoniem iedzīvotāji dzīvo nabadzībā, ir recesija daudzās valstīs ar ļoti augstu bezdarba līmeni Kā šie cilvēki, kuriem nav darba, mūsu iedzīvotāji, kā cilvēki no Grieķijas reaģēs, kad uzzinās, ka miljardus piešķiram trešajām valstīm, izveidojot arvien vairāk šādu programmu, kas rada ļoti liels izdevums, vienu trešo daļu to līdzekļu, ko mēs dodam Turcijai mēs varētu ieguldīt, lai mūsu pašu bezpajumtniekiem atrastu pajumti. Un mēs ļausim Tunisijai eksportēt uh, eh, olīvēju bez kādiem ierobežojumiem. Grieķijā ir ļoti augstas kvalitātes olīvēja, un tas mūsu ražotājiem ļautu iegūt lielāku peļņu, bet tagad olīvu eļas cena ir strauji sarukusi, un viņi pat nevar nosakt savas izmaksas. No vēstures mēs redzam, ka tad, kad rietuma pasauli iejauc citu valstu darīšanās, tas ir tikai tādēļ, lai e, ļaunprātīgi izmantot šīs valsts, piesacot to ar labdarības apgalvojumiem. Varbūt vajadzētu atstāt trešās valstis savās rokās, un tad viņām, es domāju, attīstība dotos e, labāk nekā ar mūsu palīdzību. Aiksena kungs lūdzu. Lielas paldies, priekšādājs kundze. Es esmu pilnībā pārliecināts, ka ir svarīgi atbalstīt šo papildus palīdzību 500 miljonu apjomā. Tunisija ir strateģisks Eiropas Savienības partneris, tā ievēro demokrātiskos principus, līdz ar to tā ir tiesības saņemt šāda veida atbalstu, tā ir īstenojusi ekonomiskās reformas, un to atbalsta arī Starptautiskais valūtas fonds. Tādēļ ir ārkārtīgi būtiski, lai Eiropas Savienība joprojām parādītu, ka tā sniedz atbalstu šai valstī, jo tā ir vienīgā valsts pēc eh, kļūmīgi dēvētā ārā pavasara, kas ir tiešām kļuvusi par demokrātiju par spīti dažādiem islamistiskiem spēkiem, kas cenšas šo valsti destabilizēt. Protams, situācija ir grūta, ir bijuši teroristu uzbrukumi, miljons cilvēku ir pārvietoti no savām mājasvietām šajās valsts iekšienē, un daudz cilvēku ieceļo šajā valstī kā migranti, tā kā kopējā aina ir ļoti sarežģīta, un tādēļ mums ir jāparāda, ka mēs esam gatavi nākt palīgā šai valstī, kas mums ir draudzīga. Paldies! David Kungs, paldies! Tunisija bija pirmā valsts, kas parakstīja asociācijas līgumu ar Eiropas Savienību, un tagad tai nepieciešama mūsu palīdzība vairāk kā jau kad. Morākungs jau ļoti skaidri pateica, kāda ir sociāldemokrāta grupas nostāja attiecībā uz Tunisiju. Pirmkārt, mēs saskatām trīs posmus. Pirmkārt, uzskatām, ka ir svarīgi, lai Eiropas Savienība darītu vairāk, lai palīdzētu Tunisijai atgūt Benālī naudu un atgriezt to Tunisijā. Pagaidām tā atrodas arī Eiropas Savienības bankās, un tā ir nepieņemama situācija. Otrkārt, mēs vēlamies ļoti padziļinātu un aptverošu brīvās tirzniecības līgumu, bet tam ir jābūt asimetriskam. Mums ir jāatver savs tirgus vairāk nekā jāpieprasa, lai viņi atvērtu savu tirgu, jo ir ļoti nestabils tā ekonomiskā situācija Tunisijā. Un treškārt, protams, mēs priecājamies par makrofinanciālo atbalstu, kas tiks sniegs Tunisijai, bet vēlamies uzsvērt, ka tas nav vienkārši brīvs čeks. Mēs gaidām, ka būs virzība uz daudzpartiju demokrātiju, tiesiskumu un cilvēktiesību ievērošanu. Paldies! Paldies, Forence kundze, lūdzu. Paldies, priekšētāji. Mēs uzskatām, ka ir pilnīgi pareizi palīdzēt Tunisijai izkļūt no smagās ekonomiskās krīzes, kurā tā ir ieslīgusi, it īpaši pēc teroristu pastāri, pastrādātajām šausmām, kas ir skārus turismu nozara. Un mēs balsosim par komisijas priekšlikumu patreizējā formātā. Uh, tāpat kā to darījām diskutējot par Tunisijas naftu, ir svarīgi atbalstīt Tunisijas tautu, bet mēs to nevaram darīt ar šādu makrofinanciālu instrumentu, kas balstās uz SVF politiku un liek ievies struktūrālās reformas, nevis sniedz pabalstu, kas būtu liederīgs. Mēs nevaram šādi diktēt noteikumus Tunisijas tautai, kas viņai būtu jādara Tas tikai novadīs pie lielākas nevienlīdzības un šķelšanās nekā iepriekš. Ir nepieciešams mainīt mūsu darba gaitu, ir jāved pārunas par uh, parāda restruktūrizāciju, jāatgriež konfiscēti aktīvi un jāpanāk tiešām izaugsme un darbiet radīšana šajā valstī. Un tiešām ir jāatvieglo viņu palmās. Saifi kundze, lūdzu. Turis, tie ir cietuši no terorisma uzbrukumiem un e, valsts ir ieslīgusi ekonomiskā krīzē, un tas nozīmē, ka Tunisijai vairāk kā jau kad ir nepieciešams saņemt solidaritāti no Eiropas puses. Valsts neatlaidīgi virzās uz stabilas demokrātijas pusi. Pagājušajā gadā oktobrī tika piešķirta Nobel miera prāmija, prēmija tieši šai valstī par centieniem sasniegt labāku situāciju Es ceru, ka Tunisija spēs atgūties ekonomiski un risināt jauniešu bezdarba līmeni. Es izsaku savu atbalstu, lai Tunisija atgūtu ekonomisko izaugsmi un politisko stabilitāti, kas nāk par labi visam reģionam. Paldies, Pancēri kungs, vienu minūti. Grazie nei cambiamenti che si sono susseguiti. Lielas paldies, priekšētāji! Ir notikušas ļoti daudzas izmaiņas kopš 2011. gada attiecībā uz mūsu kaimiņu attiecību politiku, un Tunisija ir vienīgā valsts, kurā demokrātija tiešām ir iesakņojusies. Tādēļ tā ir ļoti svarīgs partners Eiropas Savienībai, ļoti nozīmīgs spēlētājs visu reģionu stabilitātei. Uh, kas ir ļoti ievērojami cietus pēc notikumiem Lībijā. Smagi teroristu uzbrukumi ir nospieduši Tunisijas ekonomiku uz ceļiem, un tādēļ ir nepieciešama ekonomiskie un finansiālai resursi, kas veicinātu reformas un um, balstītu arī pilsonisko sabiedrību. Tunisijai, protams, arī ir jādara savs darbs, un 500 miljonu eiro ir lieliski iniciatīva, labi, ka mēs šos līdzekļus viņiem nodrošinam, bet Katanī kungs šis parlaments norāda, ka ir jādara vēl daudz vairāk nekā ir darīts līdz šim. Ir vairāk jāiepazīstās ar Ukrainas modeli, jāapzinās, un es domāju, ka nacionālisti to nesapratīs, bet jāapzinās, ka Tunisijai var būt ļoti nozīmīga loma ne tikai uh, savā reģionā, bet arī Eiropas Savienībā. Gālerkungs. Paldies, priekšsēdētāji! Referente jau pietiekami labi atspoguļo tos pārbaudījumus, kas nāk pāri Tunisijai. Mēs esam patiešām sasnieguši plašu vienprātību domājot par Tunisijas atbalstu. Tas ir arī mūsu interesēs. Jāsaka, ka Tunisija vēlas sadarboties ar mums, un tur arī ir sastopam viss priekšnosacījumi, lai to darītu. Mēs vēlamies atbalstīt demokrātiskas valstis visos līmeņos, arī, piemēram, or palīdzot organizēt pašvaldību vēlēšanas. Tādēļ ir jārada arī pietiekam labs fundaments, lai varētu piesaistīt auglīgas ārvalstu investīcijas, jārada jaunas darba vietas, jāveicina izaugsme. Tunisijā ir daudz labi izglītotu. Uh, cilvēku, kas varētu strādāt. Mums tas ir jāizmanto. Šīs iespējas nedrīkst izlaist no rokām. Jāuzlabo arī drošības situācija Tunisijā, lai arī mūsu pilsoņi kā turisti atkal gribētu doties uz šo valsti tādā veidā arī palīdzot tās uzplaukumā un darbvietu radīšanā. Paldies! You, Bostināru. Paldies, Bostināru kungs, lūdzu, paldies! Priekšsēdētājs kundze komisijas priekšstādātāja vietniekungs, dārgie kolēģi, teroristu uzbrukumi un jaunu teroristu rosīšanās, protams, aizvien vairāk kautējuma nodara Tunisijai. Jāsaka, ka ļoti lielas summas tika zaudētas arī tādēļ, ka turisti vairs nevēlas uz šo valsti braukt. Mums visiem šodien vajadzētu vienoties, ka īstenībā, nestoties uz visiem šiem pārbaudījumiem, tā ir vienīgā veiksmīgā demokrātija reģionā. Mums ir jāpalīdz Tunisijai un tunisiešiem. Mēs jau esam eh, šai valstī snieguši finanšu un tehnisko palīdzību, tādēļ arī šī palīdzība ir. Um, jāpapildina ar uh, eh, visaptverošu tirzniecības nolīgumu, spēcīgas, stabilas saiknes ar Tunisiju nāks eh, par labu gan viņiem, gan mums. Gribēju tikai vēlreiz uzsvērt, ka ir patiešām pēc iespējas ātrāk jārīkojas. Un es arī gribu teikt, ka ir eh, jāatrod Ben Ali nauda, kas ir nogaldīta, tā skaitā Eiropas bankās, un jāiesaldē tā. Paldies! Es eh, redzu, ka mums vairs nav daudz laika palicis, eh, un tādēļ došu vārdu ne visiem runātājiem, kas vēlas izteikties brīvajā mikrofonā. Lūdzu! Eh, paldies! Jāsaka, ka Tunisijai izdevās eh, visai veiksmīga pārēja no diktatūras uz demokrātiju, un tas iedveš cerības, eh, š, ņemot vērā kopīgo situāciju šajā reģionā. Bet, diemžēl, Tunisija ir kļuvusi par upuri teroristu atentātiem, un tas ir nelabvēlīgi ietekmējis arī turisma nozara, kas īstenībā ir viens no uh, ekonomikas stūrakmeņiem. Mums ir jāpiešķir papildus makrofinansiālais atbalsts Tunisijai, lai normalizētu uh, ekonomisko situāciju šajā valstī. Tādā veidā Eiropa var pierādīt, ka tā ir gatava palīdzēt Tunisijai un uh, jāsaka, ka Tunisija kalpo par labu paraugu citām valstīm reģionā. Paldies tagad uh, Jakovčičkungs uz minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Tunisija mums ir nepieciešama kā partnere, eh, mums ir nepieciešama šī demokrātija vidus jūras dienvidos, un tas ir labs paraugs pārējai, eh, veiksmīgai pārējai uz demokrātisku sistēmu. Tunisija tagad atrodas krustcelēs, un mums e, piešķirot šos 500 miljonus eiro, ir jāsaprot, ka arī mēs vēlamies iet pa pareizo ceļu. Šeit nav alternatīvu, jo citādi mēs atkal pieredzēsim haosa izplatīšanos šajā valstī. Uh, Jāsaka, ka šodien pieņemtais lēmums ir labs piemērs, kā palīdzēt valstīm, kas vēlas nostāties uz demokrātijas un brīvības ceļa. Es balsošu par ziņojumu, atbalstu to. Paldies! Somos favoráveis ao princípio da cooperação internacional e à ajuda de países. Paldies! Jāsaka, ka starptautiskās um, sadarbības principi ir jāievēro, ir iespējams dažādas sadarbības formas, bet tās, protams, ir jābalsta uz tiesiskumu un līdztiesību, ievērojot arī atšķirīgus attīstības modeļus. Ja mēs uh, vēlamies, lai Tunisija varētu plaukt un attīstīties, protams, ir jābūt arī drošākai situācijai, lai investori mm, izjustu vēlmi tur mm, ieguldīt savus līdzekļus ir jārada drošs, stabils modelis. Mēs nevaram piedāvāt tādu pilnīgu liberalizāciju. Jāsaka, nu kas ir noticis Eiropā? Eiropas Savienība arī ir uzspiedus tādu pilnīgas liberalizācijas modeli dalību valstīs, un tas nav vainagojies panākumiem. Mums ir jādomā arī par patstāvīgākas uh, metožu izmantošanu. Paldies, diemžēl vairāk nav laika brīvā mikrofona procedūrai, tādēļ tagad došu vārdu komisāram jā, ļoti lakoniski. Uh, Es gribēju uzsvērt, ka uh, šis lēmums bija jāpieņem pietiekami steidzami, un es ceru, uh, ka mēs saņemsim parlamentu atbalstu, jo nedrīkst izniekot laiku. Paldies par šo atzinumu, paldies par jūsu viedokļiem. Es jums piekrītu un. Mums ir patiešām ļoti uzmanīgi jāapsver, eh, kā atbalstīt Tunisiju, jo mēs runājam par sociālo godīgumu, eh, tautsāmniecības attīstību un stabilitāti reģionā. Paldies, komisāra kungs, un tagad vārds Sarnēs kundzēs pusotra minūte. Merci, Madame la Présidente. Paldies, priekšstādētāji, paldies. Uh, Komisār kungs, man pārsteidz tiešām šīs konverģējušās domas un arī šī kopā domāšanas um, gaisotne, kas bija šajā parlamentā, tiešām norādījusi to, ka mums nepieciešama reāla solidaritāte ar Tunisiju mēs e, piekrītam un arī mēs domājam, ka komisijai ir jārīkojas steidzīgi, ir steidzīgi jāvērš uzmanību uz šo valsti un jā, mums ir jāveic e, reformas, jāatbalsta tās un arī ir jāatrod ceļš, e, kas tiešām atbilst vislabāk Tunisijas situācijai. Un šorīt no rīta es teicu, es esmu laimīga. Un tiešām tas ir labs signāls, ko mēs varam sūtīt mūsu draugiem no Tunisijas. Un šorīt no rīta Eh, mēs jau teicām, ka mums jāiet šo ceļu un jāsūt signāls, ka jūs neesat vieni, ka Eiropa ir jums blakus. Paldies! Thank you, Madam Desarnes. The debate... Paldies, tagad esam.